aprīļa sesijas protokols un pieņemtie teksti ir uh, uh, pieejami vai ir pret tiem iebildumi. Iebildumi nav, tad protokols ir apstiprināts.